atvainoties par kavēšanos. Komisija ir lūgusi vārdu. Tas eh, nav iekļauts darba kārtībā, bet eh, tas aizņems tikai dažas minūtes. Tā kā uh, mums ir paredzēts balsojums, tad uh, mums nebūs diskusija pēc uh, komisāra uzrunas. Lūdzu, izturieties klusu, lai mēs visi varam uzklausīt komisāru. Lūdzu. Thank you. Thank you. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, godāmie deputāti. Saskaņā ar vienošanos ar parlamenta prezidiju un ar komisijas priekšsēdētāju, es vēlētos e, nolasīt jums paziņojumu komisijas vārdā par uh, vienošanos attiecībā uz Grieķiju. Protams, es vēlētos arī aicināt uh, jums sniegt politisko atbalstu, lai mēs varētu vienoties par aizdevuma piešķiešanu saskaņā ar finanšu programmu Grieķijai. Šī nedēļas sākumā tika panākta sākotnējā vienošanās starp Trojku un Grieķijas varas iestādēm. Otradien naktī notika Eirogrupas tikšanās, tā noslēdzās trešdienas rītā. Tas nozīmē, ka uh, ir panākts ievērojams progress attiecībā uz vienošanos par Grieķiju. Pat, ja galīga vienošanās vēl ar vienu nav panākta. Eirogrupa ir atzinusi, ka Grieķijas varas iestādes ir veiksmīgi īstenojušas visas sākotnējās darbības, par kurām bija panākta vienošanās ar Eiropas Savienību un Starptautisko valūtas fondu. Tas nozīmē, ka Grieķija ir izrādījusi centienus un ir izpildījusi daudzas prasības. Attiecībā uz struktūrālajām reformām ir pieņemti svarīgi lēmumi, lai izveidotu efektīvāku un funkcionālāku nodokļu administrāciju. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka ir jāsadalā nodokļu sloks taisnīgi. Tas nav atkarīgs tikai no valsts finansējuma, bet arī no um, sociālā taisnīguma um, principiem. Nevar teikt tā, ka Grieķija nav sasniegusi nekādu progresu un nav neko darījusi. Šādi domāt ir nepareizi un tas neko nedod. Godāmie deputāti, Grieķija dara, ko tā spēja, tieši tāpēc tagad ir pienācis laiks Grieķijas starptautiskajiem partneriem eh, dot savu ieguldījumu šīs vienošanas veidošanā. That, uh... Lai to izdarītu, Eirogrupa un Eirozonas dalība valstis ir spiestas mm, īstenot dažādus pasākumus, lai nodrošinātu Grieķijas parādu ilgspējīgumu. Ir jāatcerās, ka otrdienas naktī e, tika panākts ievērojams progress e, attiecībā uz šīs vienošanās sasniegšanu. Mums ir jānodrošina Grieķijas parādu ilgspējīgums tuvākajos gados. Protams, būs jāpieņem arī citi turmāki lēmumi, ņemot vērā tālāko notikumu attīstību bet, protams, tas viss būs atkarīgs no tā, vai Grieķija būs pilnībā īstenojusi reformu programmu. Tātad, noslēgumā es eh, ceru, ka eh, nākamā pirmdiena Briselē notiks nākamās sanāksmes. Šīs sanāksmes eh, parādīs vajadzīgo konstruktīvo garu un tiks pieņemti vajadzīgie galīgie lēmumi. Atklāt sakot, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu pabeigt šo pakotni un beidzot eh, izvairīties no šīs neskaidrības attiecībā uz Eiropas nākotni un investīcijām un izaugsmi Grieķijā. Tieši tāpēc, eh, godāmie deputāti, es vēlētos teikt, ka Eiropa stāvēs Grieķijas, palīdz Grieķijai, un mans dienests ir darījis visu iespējamo, lai mēs to varētu izdarīt. Komisija darīs visu iespējamo, lai šī ārkārtīgi būtiskā vienošanās Eiropas ekonomikai un Grieķijas tautai tiktu panākta. Paldies komisāram Rēnam. Godāmie kolēģi, priekšsēdētājs man ir aicinājis uh, viņa vārdā nolasīt uh, šādu paziņojumu. Godāmie kolēģi, uh, nākamā svētdiena ir starptautiskā sieviešu eh, vardarbības apkarošanas diena. Ir jāatcerās, ka vardarbība pret sievietēm ir ikdienas parādība visā pasaulē, tā skaitā arī Eiropas Savienībā. Eh, šī vardarbība nepazīst